vietas īsti neatbilst uh, vārdam. Uh, tā tad es, mēs centīsimies izlabot šo uh, kļūdu. Nu, tā tad, ja jūs nevēlaties sēdēt tajā vietā, kur nav jūsu vārds minēts, nu, uh, tad jums uh, mazliet jāuzgaida un drusīt vēlāk jāatnāk, tad, kad uh, mums ar vietām viss būs kārtībā. Pēdre. Mārieša kungs. Nu, priekšsēdētāji, problēma nav e, numurs, ar kuru es figurēju tajā vai citā vietā. Es ievadīju tikko savu karti un neraugoties uz to, šajā vietā ir redzams cita kolekcija.